Nu, pietiks rezolūcijām, vienreiz jāķeras pie lietas, no vārdiem pie darbiem, nekavējoties jāpiemēro sankcijas, lai izdarītu tiešāku spiedienu uz režīmu. Un arī tad nu, nevajadzētu gan pārtraukt eh, jebkādu veidu komunikāciju. Galu galā vēlamies eh, vēlēšanu reformu, eh, brīvas neatkarīgas vēlēšanas, represiju beigas, un tas notiks tikai dialogu palīdzību, un šeit Eiropas Savienība ir milzīga loma. Jāizdara spiediens, bet nevajadzētu uh, pilnībā aizvērt uh, durvis, uh, jāpatur iespējas kaut ko mainīt reāli. Paldies brīvā mikrofona ietvaros Lopes Agilāra kungs viena minūte. Paldies priekšsādātāji. Augsto pārstāvu Borelu kungs. Es vēlos piekrist tiem, kas runāja par uh, patvaļīgu aizturēšanu, ārpustiesas apcietināšanu un uh, nāves soda piemērošanu. Tas ir līdzīgi tam, kas notiek Venecijā. Bet mēs esam redzējuši ka, kaut ko līdzīgs revolūcijai, un tad uh, tam sekoja vēlēšanas. Ortega tika demokrātiski ievēlēts, um, tur piedalījās arī novērotāji no es, un uh, viss noritēja demokrātiski. Kā tad pārliecināties, ka nākotnē mums būs uh, brīvas, uh, caurskatāmas, neatkarīgas un patiesi demokrātiskās vēlēšanas? Man šķiet, ka Eiropas Savienībai noteikti jāpiedalās, jādodas novērošanas misijās, lai to nodrošinātu. Tātad vēlēšanu procesam jābūt ticamam uh, un caurspiedīgam. Un, un pretens Ortega eh, jāatstā amats demokrātiskā, demokrātisko reformu ceļā. Paldies, eh, Volas kungs. Paldies priekšsādātājiem. Selektīva eh, dzirde var būt problemātiska. Simtiem tūkstoši cilvēkiem Managvā svin Samosas režīma atbalstītāju uzvaru 79. gadā. Eh, viņi arī eh, svin samosas partijas eh, uzvaru pagājušo nedēļu studentu protestus finansē ASV, CIPA aģenti, kontrolē situāciju valstī, ASV finansē NVO un uh, īsteno pasākums pret valdību. Studenti kļūst par ieroci ASV rokās. Šī valsts un citas valstis ir cietušas uh, no ASV ietekmes. Uh, ļoti daudzas valstis uz dienvidiem no Meksikas robežas. Uh, visā valstī audzē banānus, ko mm, eksportē uz ASV valstī atņem resursus, nu, beidzot jāsaceļas pret šo situāciju. Un uh, gan Nikaragva, gan Venecuēlas iedzīvotājiem jādod iespēja pašiem lemt par savu nākotni. Paldies, kas taldo kungs viena minūte. Paldies priekšsādātāji, kolēģi. Es vēlos uh, paust simpātiju uh, Nikaragvas iedzīvotājiem vairāk par 300 tūkstošiem nu, eh, aizgāja bojā, eh, tūkstošiem ievainoto, neskaitām daudz cieši šīs krīzes apstākļos. Miermīlīgiem, pret miermīlīgiem demonstrantiem tiek vērsta vārdarbība. Par pluralismu demokrāti var aizmirst. Cilvēku tiesības tiek pārkāptas. Uh, Ortega ļaunprātīgi izmanto uh, dienesta situāciju savas ģimenes uh, labā. Uh, ieslodzītie dzīvo necilvēcīgos apstākļos. Un mums taču ir kaut kas jādara, jāpiemēro individuālās sankcijas, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas. Uh, jāuzsāk dialogs uh, visām partijām, jārisina sarunas. Tikai šādi izkļūsim no šīs strupceļa. Paldies uh, par brīvo mikrofonu un uh, tagad dodu vārdu augstiem pārstāvim drošības politikas mm, ārlietās secinājumiem. Paldies! Paldies visiem! Protams, krīzes uh, miermīlīga demokrātiska atrisināšana pieprasa daudzas reformas, lai Nikaragus iedzīvotāji paši lemtu par savu nākotni. Tas ir skaidrs, visi piekrīt. Mm, bet es nedomāju, ka cipa vai banāna kompānijas tur ir pie vainas, godīgi sakot, nē. Mēs novērojam cilvēku tiesību neievērošanu, represijas, ko īsteno prezidenta režīms. Un tas, ka uh, Ortega pats bija uh, praktiski uh, uh geriliero milicis, uh, kas cīnījās uh, toreiz it kā par valsts brīvību, nu, tas arī neko labu nedod. Mēs, protams, vēlamies, lai Nikaragvā situācija uzlabotos, bet politikā nu, tas tā nenotiek. To, ka mēs to vēlamies, Nu, nekas nenotiks. Kas mums ir? Nu, mums ir uh, vienošanās uh, par um, tirzniecību. Uh, mēs sniedzam valsts palīdzību Nikaragvai. Ja tagad apturēsim tirzniecības attiecības, nu, tas pasliktinās Nikaragvas situāciju un visas Latīņa Amerikas situāciju. Tā nav laba doma. ja uh, mēs uh, apturētu sadarbību um, ar ES, uh, nu, tas uh, nekaitētu režīmam, bet vairāk kaitētu iedzīvotājiem. Mēs mēģinām palīdzēt uh, Nikaragos bēgļiem Kostarikā. Kāpēc uh, investīciju banka turpina savas operācijas Nikaragvā? Uh, Mums ir līgumiskas saistības. Vai mums uh, jāizsludina uh, agrīnās vēlēšanas 18. Uh, gada demonstrāciju ietvaros opozīcija vēlējas priekšlaicīgas vēlēšanas. Prezidents Ortega tam nepiekrita toreiz. Man šķiet, ka sākumā jāveic uh, vēlēšanu reforma. Citādi arī šīs priekšlaicīgās vēlēšanas uh, nelīdzēs. Tātad mūsu prioritāte ir vēlēšanu reforma. Pamatojoties uz uh, ES ieteikumiem pēc novērošanas misijām. Kāpēc neesam sankcionējuši Ortega vai viceprezidentu Murillo ASV un Kanāda ir sankcionējuši viceprezidentu Morijo un arī uh, atsevišķus uh, individus no Ortega un Morijo ģimenēm. Mēs to neesam izdarījuši. Varam par to padomāt. Es neizslēdzu šādu soli, bet eh, sankcijas ir domātas. Uh, tam, lai eh, piedāvātu kādu impulsu, stimulu. Un tā, tās arī jāveido. Ko darīsim sakarā vēlēšanām vai sūtīsim novērotājus? Nu, pagaidām tiesiskums valstī tikpat labi kā neeksistē. Līdz ar to tām īsti nav jāgas. Mums jāizdara politisks, diplomātisks spiediens, lai atbrīvotu ieslodzītos. un tikai um, nu, tos, ko vārdi, kur vārdi tika pieminēti, uh, es uh, atgādinu, ka mūsu delegācijas vadītājs Nikaragvā apmeklēja, mm, apmeklēja uh, šīs sievietes tēvu, kura, kuras vēstulē te tika citēta, un um, aprunājās ar tātad šīs sievietes tēvu. Uh, ne tikai ar viņu, protams, un mēs turpināsim uzturēt šos kontaktus un uh, vērsīsimies pret uh, šo sistemātisko cilvēktiesību neievērošanu. Skaidrs, ka te runa ir par režīmu, kas neiztur lakmus testu attiecībā uz uh, cilvēktiesību ievērošanu. Godātie deputāti! Es jau teicu, ka individuālās sankcijas uh, būtu iespējamas, un mēs varētu sagatavot sarakstu, bet mums būtu jāprunājas ar Eiropas Savienības valstu ārlietu ministriem, un tas būtu jādara vienbalsīgi. Mēs par to esam runājuši, un te mums būs vajadzīgs jūsu atbalsts. Jo situācija Nikaragvā nu nav labāka nekā Venecijā. Bet par Nikaragvām mēs tik daudz nerunājam. Šodien laba izdevība to darīt. Paldies! Thank you, Mr. Vice President. I have received five motions. Paldies uh, vicepriekšsādātā kungam, man, man no SND, Zaļiem, EFA, EPP, Riņģū un EKR uh, ir iesniegt rezolūciju priekšlikumi. Diskusija tiek noslēgta, balsosim rīt. Nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas priekšsēdētāja vietnieka eh, paziņojums eh, par Irānas neseno protestu demonstrāciju vardarbīgu apspiešanu. Atgādinu, iespējams izmantot uh, standarta reģistrācijas procedūru, brīv, lai pieteiktos brīvajam mikrofonam, lai uzdotu zilās kartiņas jautājumu. Instrukcijas atrodas uh, pie zāles ieejas. Atgādinu, ka zilās kartiņas jautājumi ir atļauti tikai pēc um, kolēģa, uh, kam vēlas uzdot jautājumu uzstāšanās. Uh, diskusija uzsāks. Uh, Borela kungs, komisijas vicepriekšsēdētājs un augstais pārstāvs drošības politikas un ārlietu jautājumos. Lūdzu, Borela kungs. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Jūs visi zināt, ka Irāna piedzīvo ārkārtīgi nopietnu ekonomisko krīzi, pietrūkst medikamentu, inflācija valstī ir uh, ļoti augsta un uh, trūks darba vietu, kas izraisa dzīves protestus. Es un uh, mani kolēģi, mana komanda uh, kopš uh, 15. novembra ļoti cieši sekojam līdzi tam, kas notiek valstī, mēģinām gūt uh, pārbaudīt uzticamu informāciju par uh, Uh, navas gadījumu skaitu, par uh, apcietināto personu skaitu. Mums ir video ar snaiperiem, kas uh, šauj uz protestētājiem, un vismaz 7000 cilvēku ir arestēti, apcietināti līdz šim. Tāda informācija mums ir ienākusi. Nu, tas uh, apliecina vēlreiz to, cik smaga ir situācija. Uh, un, un tas viss turpinās, nekas uh, vēl nav beidzies. Mēs neesam klusējuši, vērojot situāciju. Mēs gan privātā, gan uh, publiskā līmenī esam iebilduši. Mans uh, pats pirmais publiskais paziņojums augstā pārstāvja amatam 28, vēl 28 valstu vārdā 9. decembrī bija par situāciju Irānā un uh, mūsu sašutumu par to. Mēs uh, skaidri teicām, ka neskatoties uz uh, mūsu aicinājumiem būt samērīgiem savā rīcībā, Irānas bruņoto spēku neproporcionālā reakcija ir izraisījusi daudz nāvis gadījumu un daudz apcietināšanu. Ne Irānā, ne kaut kur citur šāda nepamatota vardarbība nav pieņēmama. Mēs uh, esam aicinājuši Irānas iestādes uh, sākt izmeklēšanas, lai precizētu, cik tad cilvēku gāja bojā, cik ir apcietināti, un uh, mēs arī ceram, ka vainīgie tiks sodīti. Priekšsēdētāja kungs, es saprotu, ka šī vārdarbīgā apspiešana attiecas arī uz internetu izmantošanu. Irānas iedzīvotājiem ir liekta pieeja uh, globāliem uh, internetu tīkliem, kas uh, traucē komunikāciju pārējo pasauli. Vēlamies sabalansēt satiecības ar Irānu, sabalansētos, visaptvērošas attiecības. Vēlamies arī gūt atbildes uz visiem mūsu interesējošiem jautājumiem un visu pirms cilvēka tiesību situācija. Es un Irānai notiek augsta līmeņa politiskais dialogs, kad Irāna pieņēma savu bēdīgi slaveno no kodolenerģijas uh, projektu. Mums šis dialogs uzsāk, tika uzsākts un uh, kopš tā brīža tas tiek uzturēts. Mēs runājam par uh, nāves soda piemērošanu, kodolenerģiju. Um, duālo režīmu, ko Irāna piemēro sieviešu tiesībām. Uh, Mēs par to runājām arī ANO struktūras. Drošības padomēm bija attiecīgas diskusijas. Mēs saprotam, ka situācija Irānā ir sāsinājusies, un mēs uh, turpināsim diplomātiskus centienus. Uh, tie neierobežojas tikai ar uh, kodola enerģijas jautājumiem. Mēs uh, pievēršam uzmanību daudziem citiem jautājumiem, Irānas uh, starptautiskiem saistībām, uh, cilvēktiesību universālai deklarācijai, civilo politisko tiesību deklarācijai. Visi šie starptautiskie dokumenti ir jārespektē, jāpiemēro un mēs skatāmies uz to, lai tas tā arī notiktu visā pasaulē. Šodien esam runājuši par vairākiem gadījumiem, kur uh, situācijas analīze diezgan uzrāda tādas nepilnības, kas uh, ir noteikti labojamas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, uh, Barela kungs! Nākamais runātājs Bašesko kungs, tautas partijas vārdā viena minūte. Pusotra, pareizāk sakot. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāja kungs. Eiropas Savienība vēlas visiem spēkiem panākt kodolvienošanos, un Teherāns režīms tagad vēršas ar visu savu spēku pret iedzīvotājiem. Šis režīms ir korumpēts Ajatolas Homeini uh, režīms uh, sāka brutāli apspiest um, demonstrantus. Pat labam šīs uh, represijas uh, skar visu uh, valsti. 141 pilsēta un 35 uh, provincēs uh, Irānas uh, režīms pārspīlēt vēršas pret demonstrātiem. Uh, Irānas Nacionālā pretošanās padome norāda uz to, ka šī vardarbība ir bezprecedenta vēršoties pret demonstrētājiem. 1600 bojāgājušiem un 500 gadījumi jau ir apstiprināti, vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēki aizturēti. Un Irānas režīms tagad aiztur uh, demonstrantus, un uh, viņu uh, uzmanība ir uh, vērsta pret uh, arī lievietējo uh, līmeni. Eiropas uh, Savienībai jārīkojas. Mums arī jāpiekrīt tam, ka Eiropas Savienība attiecībās ar Irānu ir uh, kā uh, ķīlnieks uh, kodola uh, nolīgumam. Tā ir uh, taisnība un tādēļ. Uh, tagad tā kā izliekamies, ka neredzam šīs uh, represijas. Priekšsētājs pārtrauc runātāju, jūs esat pārsniedzis savu uh, runai atvēlēto laiku. Jūsu mikrofons katrā gadījumā ir izslēgts uh, runātāju. Tagad Ruiz Devīza kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, vicepriekšsādātāja kungs, esiet laipni sveikts šeit plenāru sēžu zālē. Un paldies par jūsu laiku, ko jūs esat veltējis šodien jautājumu izskatīšanai par cilvēktiesību pārkāpumiem runājot sociāldemokrātu frakcijas vārdā. Mēs jūsu nostāju un jūsu teikto kas ir bijis ļoti detalizēts. Mēs to varam atbalstīt. Jūs arī konsekventi nosodījāt uh, situācijas attīstību Irānā jau kopš novembra. Un papildus tam, ko jūs teicāt, pievienošu pāris elementus. Pirmkārt, atgādināšu to, ka šīs demonstrācijas ir lielākās uh, kopš četriem gadu desmitiem. Demonstrācijas uh, nenotiek tiek uh, mieru pilnā atmosfērā tiek ziņots atšķirīgi gan Amnesty International, gan arī ANO avot norāda, ka ir vismaz 300 cilvēki gājuši bojā un 7000 ievainoti. Šie um, demonstranti ir um, apcietināti, uh, pret viņiem var uh, izteikt uh, nāves uh, sodu. Uh, un uh, arī viņu ģimenes locekļi netiek informēti ne par to, kur viņi atrodas, ne kāds ir viņu veselības stāvoklis. Viņiem nav arī iespējas izmantot advokāta pakalpojums tiesās. Tas atbilst tam, ko teica augstais pārstāvs. Mums, kā parlamentam, ir jāinicie izmaiņas un ceru, ka jūs darbs pie tā novedīs parlamenta balsī jābūt uzklausītāji valdības reakcija Irānā bija ļoti vardarbīga un varētu novest pie vardarbības spirāles. Tā ir valsts, kas ir ļoti nozīmīga un ir absolūti nepieciešams, lai mēs turpinātu sarunas. Taču, neskatoties uz to, Eiropas Savienības ārpolitikai jāatbilst uh, tam, uh, kas ir uz spēles. Paldies! Paldies Riņu vārdā Koretkundze! Paldies. Pēc pēdējās vienošanās mēs runājam par, piemēram, Iraklef situāciju ceturto gadu viņi ir jau cietumā Irākā, tā vietā, lai būtu mājās, un Irānas valdība nerespektē savu pilsoņu tiesības. Pagājuši mēnesi ir izcelšās lielākās demokrātijas demonstrācijas kopš 1979. gada. Šos, šīs demokrātijas izpausmes un demonstrācijas apspieda 7000 ievainoti un Amnesty Inf Informa International stāsta par 300 nāves gadījumiem, to starp arī bērni. Ir jāpieprasa civilo un pilsonisko tiesību atjaunošana. Protestētāji Irānā protestē, jo uh, situācija ir uh, mainījusies. Uh, varas iestādes ir reaģējušas neproporcionāli. Un vēl visā um, teritorijā ir pārtraukti uh, tiešsaistes um, sazināšanās līdzekļi, līdz ar to komunikācijas ir apgrūtinātas. Šī ir um, situācija, kas mainās uz um, ļauno pusi - cilvēktiesība aizstāvi, advokāti un prese ir kļuvuši par mērķiem, tad, kad viņi runā par to, kas notiek valstī. Eiropas Savienībai jādarbojas tagad. Diskusijas un rezolūcija, par kuru balsosim rīt, uh, aicinu jūs, augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikā, turpināt paust mūsu bažas par cilvēktiesību situāciju Irānā un prasīt ANO cilvēktiesību pamat, padomi īstenot izmeklēšanu. Situācija ir tāda, ka vairs nevar gaidīt. Paldies! Paldies, nākamais runātājs pusotru minūtu Urtas un kungs zaļo vārdā. Paldies, priekšstādā vairāk nekā 300 cilvēki nogalināti, tūkstoši arestēti pēdējā mēneša laikā, demonstrāciju laikā. Irānas valdība nav sniegusi nekādu informāciju par protestiem un noliedz to, ka cilvēktiesības tiek pārtrauktas, pārkāptas. Mēs uh, zinām arī par uh, to, ka daudz cilvēki ir aizturēti un ka mm, attieksme pret viņiem nav atbilstoša. Žurnālisti, cilvēktiesību aktīvisti ir aizturēti un daži arī nogalināti. Mēs aicinam reaģēt uz šo vardarbību pret demonstrantiem un aicinam veikt izmeklēšanu, ko vadītu ANO, un sodīt atbildīgos. Eiropas Savienības dalībvalstīm jāpievienojas šim aicinājumam un jāprasa neatkarīga izmeklēšana par cilvēktiesību pārkāpumiem. Situācija Irānā pasliktinās pēc ASV sankcijām un uh, ekonomiskā situācija to pierāda. Tādēļ uh, gribu arī vēl uh, teikt, ka augstais pārstāvis aktīvi rīkojas Un šī darbība ir ļoti nozīmīga, nozīmīgi un iespējami instrumenti jāizmanto, lai uh, turpinātu dialogu ar cilvēktiesību pārstāvjiem šajā valstī. Mums, uh, kā Eiropai, jāvirzās pa šo ceļu, katram jāievēro uh, ietvars, kurā var um, darboties un uzlabot situāciju. Paldies! Paldies tagad ID grupas vārdā. Javier Kungs, divas minūtes. Jau divi gadi ir pagājuši kopš Ajatolas režīms vērsts pret demonstrācijām. Pirms trīs nedēļām interneta sakar tika pārtraukti. Irāna ir varas spēles centrā starp Ķīnu, Krieviju un ASV. Neaizmirsīsim, ka līdzsvars uh, sasniegts ar uh, Sauda Arābiju ir um, nes rezultāts Sīrijā islāma režīms vērsts pret cilvēkiem, mēs atbalstam Irānas iedzīvotājus cīņā par brīvību. Rietumu valstis aizver acis un uh, tirgojas ar Saudarābiju un Katāru, un tas pasliktina situāciju. Šeit parlamentā daudzi dod morāls pamācības. Uh, Un līdz ar to um, diplomātija nav veiksmīga. Um, mēs pievaram acis, kad runas brīvība netiek ievērot pie mūsu mājdurvīm. Mums jārīkojas efektīvāk. Mēs esam zaudējuši kā Eiropas Savienībā visu ticamību pēc Lībijas un Sīrijas fiasko. Vienīgie uh, aktīvie diplomātijas pārstāvji uh, ir cilvēki un cilvēki lemj par savu likteni. Tātad tagad EKR vārdā Fotigas kundze pusotru minūti. Paldies mums. Pat ievērojot vispiesardzīgāko vērtējumu par represijām Irānā pēdējā laikā, mēs redzam, ka atkal mierpilnie protestētāji uh, maksā milzīgu nāvējošu cenu. Tas ir šokējoši. Tūkstoši ir aizturēti, tūkstoši ir ievainoti. Redzot visu šo situāciju, mums ir uh, jāpaceļ mūsu balss. Esmu ļoti um, eh, gandrīta, ka Eiropas parlaments, neskatoties uz politiskajām atšķirīgām, mēs esam uh, spējuši sagatavot kopēju rezolūciju, kas nosoda režīmu. Nonāvēšanas dēļ mēs uh, prasam apvienoto nāciju organizāciju veikt neatkarīgu uh, izmeklēšanu. Mēs prasam, lai režīms uh, publicētu ticamus uh, skaitļus uh, par upuriem un atdot uh, to ķermeņus uh, ģimenēm. Tāpat arī pārtraukt nesodāmību attiecībā uz tiem, kas uh, ir atbildīgi par šīm represālijām un vardarbību pret sabiedrību Irānā. Paldies! GNGL vārdā Ernst Kunze pusotru minūti. Jā, pavisam skaidri cilvēku tiesības ir universālas un pilnīgi vienalga, kar un kādos apstākļos tās ir par tām nevar vest nekādas sarunas. Uh, cilvēktiesību pārkāpumu, cilvēku aizturēšanu, cilvēku nonāvēšanu. Par to nav nekādas relativējošas skaidrojums iespējams. Tas nav iespējams tādēļ. Nemaz nav savādāk iespējams, ka mēs aizstāvam tos irāniešus, kas pauž savu viedokli demokrātijās. 2019. gada Saharau balss tika piešķirta šodien, un es aicinu Irānas valdību atbrīvot Nasrin Esudē. Un bez tam jārunā arī par to, ka ASV sankcijas skara visplašāk Irānas iedzīvotājus. Šīs sankcijas jāpārtrauc, un šeit tas skaidri jāpasaka, sociālās situācijas pasliktināšana nav tikai uh, izveidota Irānā, bet arī izveidota ASV. Mums taču ir jāspēj arī ASV kritizēt, kas īsteno vienpusējas intereses pārstāvniecību tuvējos austrumos. Aizvien vairāk represiju novedīs pie režīma nomaiņām, tāda doma ir naiva. Uh, vienīgie, kas no tā mm, gūst labumu, ir uh, Irānas uh, radikālā viedokļa paudēji, un tie ir arī atbildība par slikto situāciju, un tos šādā veidā tikai atbalsta. Tādēļ, lūdzu, ievērojot to, mums nevajadzētu uh, būt naiviem vai uh, nerunāt par lietām tādām, kādām viņas ir. Tieši tādēļ esam šeit. Paldies! Un tagad grupām nepiederīgo deputātu deputātam goda vārdu Patena kungam. Pusotru minūtu lūdzu. Es eh, nosodu cilvēktiesību pārkāpumus Irānā. Un arī politieslodzītie, citu starpā arī Raklifa kungam, visiem šiem politieslodzītajiem ir jātiek nekavējoši atbrīvotiem. Bet galvenais eh, Irānai ir jābeidz ieguldīt kodolu bruņojumā un destabilizēt šo reģionu šis e, kodola atbruņošanās līgums it kā sēja cerības, bet vai tas tiek īstenots? Šobrīd Eiropas Savienības plāns apiet Amerikas Savienoto valstu sankcijas nav laba ideja, jo e, mūsu prioritāte šķiet ir nedaudz citas nekā Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropas, Eiropas Savienības politika šajā reģionā ir izgāšanās. Jā, ir taisnība, ka. Uh, e, kā dalība valsts, tā arī citi spēlētāji vēlas stabilitāti šajā reģionā. Un tomēr ļoti daudzi šajā parlamentā nosoda tā, Trumpu. Uh, Un eh, patiesībā mums Ameriku vajadzētu uzskatīt par mūsu labāko sabiedroto. Un ja mēs visi kopā strādātu pie tā, lai Irāna būtu kodolbrīva, tad mums tas izdotos, jo šobrīd šķiet, ka tikai amerikāņiem ir iespēja reģionā kaut ko sakārtot un ietekmēt. Mums nekavējoties ir jāstiprina mūsu saites Vašingtonā, nevis Teherānā, un es esmu pārliecināta, ka mums abiem kopā ASV un ES tas varētu izdoties. Paldies! Līdz ar to mēs esam pabeiguši runātāju sarakstu politisko grupu vārdā. Un tagad es atļaušu zilās karteņas procedūrā uzdot jautājumus. Līdz šim nē. Nākamais runātājs Manta kungs, pusotra minūte. Priekšsēdētā, augsto pārstāvi, Borela kungs. Es uh, jau pirms daudziem gadiem piedzimu un uh, tieši tik daudz gadu, cik man ir eh, Irānas režīmam. Un, godīgi sakot, nekas īsti nav mainījies eh, kopš uh, režīma izveides. Agrāk mums vairāk bija tāda melnbalta vīzija, tagad mēs esam kļuvuši optimistiski, mm, bet nevajadzētu sevi maldināt, runājot par uh, Uh, šo protestu apspiešanu. Runa nav par salauztu degunu, runa ir par tūkstošiem ievainoto un simtiem mirušo. Tas notika šī gada novembrī. Tas nozīmē, tas notika jau 21. gadsimtā. Tā tad nevajadzētu ļaut sevi piemānīt. Šis režims nav uzticams. No, nevar uzskatīt, ka šī uh, vienošanās uh, dod mums uh, visas garantijas. Mums noteikti jāpārliecinās, ka Irāna nevarēs uh, izmantot kodolieročus vai tos izplatīt, tas apdraudētu visu pasauli. Uh, Un noteikti eh, jāpārliecinās, ka cilvēktiesības tiek ievērotas, jo tas ir mūsu primārais uzdevums. Santas skundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāj kungs. Mēs eh, pirms mēneša runājām par Sīriju, runājām arī par apkārtējām valstīm. Situācija tikai pasliktinās. Uh, Irānas e, valdība ne tikai noliedz e, apsūd, apsūdzības, ka tā ir devusi savu ieguldījumu Sīrijas konfliktā, bet gan to turpina. Šobrīd šajā valstī valda smaga ekonomiska un sociāla situācija. 500 e, cilvēku nogalināti, tūkstošiem bērnu šobrīd atrodas apvienoto nāciju palīdzības labklājībā. Uh, Un e, šobrīd e, vardarbīga protesta apspiešana, kā arī protesta līderiem izteiktie nāves draudi, tie ir fakti, kas pavisam nesen ir tapuši publicēti, un to mēs nevaram neņemt vērā. Cilvēktiesību aspekts noteikti ir mūsu turpmākā dialoga sastāvdaļa, un tam ir jābūt Eiropas Savienības un Irānas dialoga sastāvdaļai. Augstā pārstāve kungs, mums ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai runātu ar Irānas varas iestādēm, lai tās tiešām izpildītu starptautiskās saistības, kuras valsts ir parakstījusi. Grošalkungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Neseno protestu vardarbībā apspiešana Irānā, kas ir simtiem cilvēkiem atņēmusi dzīvību, tas ir brutālā režīma tikai viena no izpausmēm, teokrātiska režīma izpausmēm. Eh, protams, eh, ir eh, viedo, viedokļi atšķirs par to, vai ASV izstāšanās no kodola vienošanās ir pamatota vai nē, bet jebkurā gadījumā vardarbīga protesta apspiešana nedrīkst tikt akceptēta. Tā sekas ir vienkārši neparedzams, un brutalitātes iemesli nevar būt nekad režīms izmanto savu represīvo aparātu un paramilitāros spēkus ne tikai Irānā, bet arī pierobežā. Eiropas Savienībai neatkarīgi no tās ekonomiskajām un politiskajām interesēm nosodīt Irānas režīmu. Mums Teherānai ir jāpasaka vienotā un ļoti spēcīgā balstī, valstī, balsī, ka neskatoties uz ģeopolitiskajām interesēm, vardarbība nedrīkst tikt īstenota. Un eh, režīmam ir jāsaprot, ka eh, vardarbības izmantošana neļaus režīmam izdzīvot. Paldies! Nākamajai dodu vārdu Jorons kundzei no, neatka, no ID grupas. Paldies! Kurš eh, tad varētu Eh, kurš tad akceptētu, ka eh, benzīna cena ceļas divkārt, bet eh, Francijā mēs izējām ielās protestēt pret benzīna cenām, kamēr Irānā situācija ir cita. Šajā valstī tiek piespriests nāves sots tikai par to, ja tiek kritizēts islams. Uh, Šobrīd Eiropas ārējās darbības dienests un Francijas ārlietu dienests, nevēloties sadarboties ar Amerikas Savienotajām valstīm, palīdz šim režīmam. Režīms ir jānosoda un starptautiskā kopiena. Mums ir jāīsteno sankcijas, bet šobrīd šķiet, ka šī, sta, ka šī stratēģija nedarbojas. Irānas eh, pilsoņi nevēlas, lai ārvalstnieki ies, kaut kādā veidā iesaistītos viņu jautājumu risināšanā. Mr. Veimāra kungs no EKR viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godais augstā pārstāvi kungs. Es vēlētos pastāstīt par Mehtu Šandelāriju, Viņai bija 14 gadu, kad viņu nos, nošāva Irānas režīms, un viņas ģimene trīs dienas meklēja viņas līķi. Vienlaicīgi to eh, tīņu vecuma bērni, kuri nošāva šo meiteni, dzīvo ļoti labos apstākļos. Viņi mācās eh, Eiropas universitātēs, Rietumu universitātēs. Mums ir nepieciešams pieņemt Magnitska likumu nekavējoties. Ļausim šo Irānas eh, benžu ģimenes locekļiem saprast, ka ceļš uz Eiropu viņiem ir slēgts. Un liksim saprast upuriem, ka Eiropa par viņiem iestājas. Benhumea Benhomēls kundze, pusotra minūte lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Vispirms eh, es vēlētos nosodīt eh, vardarbīgo protestu apspiešanu Irānā. Tas ir šausminoši, jo režīms mēģina slēpt savu rīcība, bet eh, tomēr fakti runā skaidru valodu. 700 ir arestēti, 500 ir gājuši bojā, arī jaunieši. Represijas ir vienkārši šausminošas, un režīms to visu noliedz, mēģina slēpt. Un eh, šajās represijās Irānas režīms vaino ārvalstu spēkus. Šobrīd valstī nav brīvu plašsaziņas līdzekļu. līdzekļu. Mēs, Eiropas parlaments, vēlamies Irānas iedzīvotājiem pateikt, ka mēs esam viņu pusē, ka mēs iestājāmies par jauniešiem, kuri vēlas brīvības, mēs iestājāmies, sieviet, mēs iestājāmies par sievietēm, kuras nevēlas valkāt parāņģi, bet kuras ir spiestas to darīt. Viņa nav viena savā cīņā, un es uzskatu, ka cilvēktiesību cīņa, cīņa par cilvēktiesību izpildi ir nerimtīga. Bet eh, vai tomēr nav tā, ka mēs dažādi nosodam cilvēktiesību pārkāpumus atkarībā no tā, kādā valstī vai pat pasaules daļā tās tiek īstenotas? Es domāju, ka mums beidzot ir jāpāriet no runām uz darbiem. Nākamā Gutelandes kundze, pusotru minūtu lūdzu, prieksēdētāja kungs. Apvienotās nācijas ir teikušas, ka vismaz 700 cilvēku ir, ap, ir arestēti Irānā kopš pagājušajā mēnesī. Tajā sākās masu, masu protesti. Tas ir šausminoši dzirdēt to, ka drošības spēki šauj uz demonstrantiem un ka tik daudz simti ir gājuši bojā protestos. Internets šobrīd Irānā vairāk nedarbojas, tāpēc starptautiskiem un neatkarīgiem novērotājiem ir grūti aplēst bojā gājušo skaist, skaitu. Nav pieļaujams, ka cilvēki, kur iziet ielās protestējot pret sociālo un ekonomisko netaisnību, iet bojā. Mēs, sociāldemokrāti, nosodam režīmu rīcību un uzskatām, ka režīmam ir beidzot jātiek apturētam. Mēs esam kopā ar Irānas iedzīvotājiem, tāpēc atbalstīšu šo rezolūciju, ar kuru mēs griežamies pie Eiropas Savienības ar prasību apturēt vārdarbību. Protams, ir jāstrādā ar Irānas varas iestādēm, bet tas prasīs lielus pūliņus. Paldies! Mrs. Rodriguez Ramos. Rodrīgas Ramos kundze, viena minūte. Gracias, gracias, presidente. Señor... Paldies priekšsādātājiem. Augsto pārstāvi. Amnesty International runā par 34 uh, eh, eh, mirušiem 304 mirušiem, savukārt citi avoti runā par 4000, pat 12000 bojāgājušiem. Tad šī interneta blokāda arī neatvieglo situāciju. Nu, Varbūt mēs saprotam, ka situācija ir neaprakstāmi vārdarbīga. Drošībnieki šauja no helikopteriem, snaiperi šauja uz nevainīgiem civilistiem, ģimenes uh, zaudēja bērnus. Pagājušo nedēļu eh, dažādos ezeros un upēs eh, tika atklāts daudz, tika uziets daudz līķu, un um, mēs nevaram eh, ļaut situācijai tā turpināties. Jā, jārunā ar ANO, jāpārliecinās, ka ANO kaut ko dara, ka vaininieki tiek sodīti. Nevar būt uh, šādas visatļautības, uh, ja cilvēki tiek vienkārši spīdzināti. Paldies, Pospiešila kungs, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Es, uh, kad runājām par Irānu pagājušajā reizē, aicināju Mogrīnī kundzi toreiz izvēlēties tādu striktāku, stingrāku pieju. Uh, Mm, runājot ar Irānas režīmu, Irāna nevar būt mūsu partneris. Šī valsts, eh, valsts iekārta nav balstīta uz demokrātiskām vērtībām, eh, kad eh, režīma pārstāvi vienkārši šauj uz protestētājiem, kad cilvēki cilvēki cieši badu un uh, sapņo aizbēgt no savas valsts. Nē, mums uh, visi šie noziegumi ir jāizmeklē, tas ir tas jādara Irānas iestādēm mūsu palīdzību. Um, jāsaprot, uh, kas notiek ar parakstīto vienošanos, uh, vai tas ir vienkārši, tie ir vienkārši vārdi uz papīra, vai šī vienošanās joprojām ir spēkā. Cilvēkiem taču ir tiesības protestēt pret to, kas notiek. Situācija nav akceptējama. Paldies, Geta kungs, viena minūte. Mēs um, runājam par uh, to, kas notiek Irānā, un uh, tas uh, ir neiedomājami. Uh, mēs runājam par vismaz 300 noslapkavošanām, ko īstenojuši snaiperi. Uh, Tas ir karš, tā, tā ir barbariska situācija. Tas līdzinās tam, kas notiek Irākā un Lībijā. Ko varam darīt? Mēs nosodām situāciju, protams, bet jāiet tālāk. Borela kungs nu, Vispirms mūsu diplomātiem vajadzētu runāt par sunītu ietekmes zonām, par reģionālo sadarbību, par eh, drošības garantijām. Eh, vajadzētu atvēlēt zinām laiku, lai ļautu apsvērt šīs idejas. Bet eh, tieši tāpēc jārīkojas steidzami un mūsu diplomātiem jāpauž šis viedoklis nekavējoties. Paldies. Turpinām ar brīvo mikrofonu. Zvēra kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Pirmdien vakarā es jau izteicos uh, par uh, uh, nāves uh, gadījumiem Irānā, par uh, režīmu upuriem skaitļos. Mm, tagad vēlos mm, izvērst nedaudz šo tēmu. Mums jāatbalsta opozīcija, kas cīnās par brīvību demokrātiju. Mums eh, jāpārdefinē mūsu attiecības ar Irānu. Un eh, nevaram izliekties, ka nekas nenotiek. Līdzīgi ASV jāpiemēro jaunas sankcijas un citi pasākumi pret Irānas režīmu arī ir nepieciešami. Tā ir brutalitāte pret pašu pilsoņiem un uh, apdraudējums visam reģionam. Tas ir nestabilitātes faktors, uh, Irāna attīsta jaunus ieročus, apdraud Izraēlu un citas reģiona valstis. Dažas no tām ir Eiropas Savienībām. Būtu labi organizēt uh, uh, misiju uz Irānu, lai izdibinātu situāciju uz vietas. Paldies, Regneres kundze, viena minūte. Not in the chamber. Nav klāt. Vārdas kundze. Amnesty International. Amnesty International tikko ziņo 300, vairāk par 300 tūkstošiem nogalināti, tūkstošiem apcietināti šo vardarbīgu, šīs vardarbīgās apspiešanas kontekstā. Eh, protestu vilnis, eh, šie vilnī tad iesaistījās 7000 protestētāju, žurnālisti NVO pārstāvji. Daudzi no viņiem tagad ir apcietināti. Ajatollas uh, turpina sludināt islāma vērtības, un uh, tajā laikā bruņotie spēki brutāli apspiež uh, demonstrantus. Es uh, vēlos atgādināt par dažu politisko ieslodzīto likteni, Arasa Mērī, piemēram, viņa Uh, ir mēģinājusi virzīt uh, Irānas kultūru uh, starptautiskā mērogā, un tagad viņa kļuvusi par diplomātisko spēlēšu ķīlnieci. Es vēlos atgādināt par to, ka tiek um, vajāti žurnālisti, arī tādi, kas, teiksim, strādā BBC um, kompānijām. Ja vēlamies būt īsti demokrāti, mums demokrātē jāaizstāv visur. Delī kundze, viena minūte. Solidaritāte, protams, no manas puses ir pret jebkuras apspiešanas upuriem. Ziņojumi par vardarbību vēršoties pret demonstrantiem Irānā ir kaut kas tāds, ko es nosodu, bet problēma lūk ir šāda. Kaut arī cilvēktiesības ir universāls, visi cilvēktiesība pārkāpumi netiek vienlīdz nosodīti no šī parlamenta puses. Dažkārt pārkāpumi tiek pārspīlēti, citreiz nē. Bet vienmēr tie ir citu valstu pārkāpumi, nevis mūsējo. Tie tās valstis, kas iestājas pret ASV Eiropā, kas ir tuvāk eh, rietumu kapitālam, nu, dažāds dalījums šeit. Protams, ka ir dabīga vēlme atbalstīt tos, eh, kur cilvēktiesības tiek pārkāptas, ir dabīgi. Bet nosodīt tikai pārkāpumus Irānā, Krievijā un citur, bet nekad ASV vai Eiropas Savienībā. Kāpēc mēs nerunā par palestīniešu eh, cilvēktiesību pārkāpumiem no Izraels kara noziedznieku puses? Un mēs Tādējādi graujam savu pašu autoritāti. Mums vajadzētu to atcerēties. Kas taldo, kungs? Grazie, prezidente, greģo. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies augstam pārstāvim, kolēģi. Tiek lēsts, ka ir vairāk kā 300 cietušo no vardarbības Irānā tie, kuriem būtu jāaizstāv cilvēki, viņi ir tie, kas ir šāvuši uz demonstrantiem. Diemžēl tādējādi ir uzsākusies jauna vardarbības fāze. Vairāk kā 7000 cilvēki tiek lēsti kā aizturētie. Tie ir studenti, parasti civiliedzīvotāji. Mums ir jāsaprot, kas īsti notiek. Šādai rīcībai nav attaisnojuma. Mēs eh, asi nosodām šādu rīcību pieaugums, straujišs pieaugums eh, naftas cenā un, un eh, asas sankcijas eh, pret Irānu, un tas ir atstājis graujošu ietekmi uz iedzīvotājiem. lai kurš arī vērstos pret visneaizsargātajiem, lai tiktu klāt tiem, kas ir pie varas. Nu, nē, mums acīm redzot, ir jāpārdomā viss šis process no jauna. Paldies, eh, Tomak kungs. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă adresez înaltului comisar. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzrunāt augsto pārstāvi kā cilvēktiesības apakškomitejas loceklis. Mazgadīgie studenti, parasti civiliedzīvotāji gājuši bojā. Vienīgais veids, kā šie cilvēki pauda savu neapmierinātību, ir ar miermīlīgiem protestiem. Mēs nevaram vairs būt tikai un vienīgi piesardzīgi. Ir jāseko izlēmīgai rīcībai, nosodot to, kas notiek Irānā. Lai saglabātu kodolu vienošanos, mēs nevaram turpināt aizvērt acis uz to, kas notiek Irānā. Irāna ir nestabilitātes vieta, kas var eh, radīt eh, šādu nestabilitātes izplešanos visā reģionā. Mums ir nepieciešama izlēmīga rīcība, to mēs prasam no komisijas. Lopes Agilārkungs. Paldies, priekšsēdētāji, augstais pārstāve. Diemžēl Irāna ir nemainīgs liemums, runājot parlamentā par cilvēktiesību pārkāpumiem. Bet tagad situācija eskalē. E, Bojā gājuši ir vairāk nekā 307 tūkstoši arbitrāru aizturēšanu, ir spīdzināšana, pakļaušana nāves sodam. Tad, kad mēs runājam par to, mēs runājam vienkārši par tiesībām manifestēt un pulcēties. Mēs runājam par īstu asinspirti, un tāpēc Eiropas Savienībai ir jāiesaistās. Mums vienmēr ir klauzula kodolīgumam, bet ar diplomātiju var paveikt daudz politiskā dialogā, ne tikai ar Irānas lēm iestādēm, bet arī ar opozīciju, lai panāktu to, ka tad, kad pienāk brīdis, kad varētu mainīties represīvā var Irānā, pienāktu at, eh, atšķirīga politiskā situācija ar plurālismu, ideoloģisko eh, relo, eh, ticības un reliģisko brīvību un nekodoli Irānu. Paldies priekšsēdētājiem. Mr. Wallace, one... Wallace kungs, vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Sankcijas ir palīdzējušas protestiem, bet Irānas valsts vēršanās pret saviem iedzīvotājiem nav attaisnojama. Tas ir viennozīmīgi jānosoda. Tāpat mums vajadzētu nosodīt uh, Bolīvijas un Čīles valstu valdību vēršanos uh, vardarbīgā veidā pret protestējošajiem. ASV gan tas priecē. Viņi izmanto cilvēktiesības kā ieroci pret Irānu. Brains Hooks sacīja, ka cilvēktiesības ir jāuztver kā svarīgs jautājums ASV attiecībās ar Ķīnu, Krieviju, Ziemeļkoreju un Irānu, jo tas ir viens veids, kā izdarīt spiedienu šīm valstīm un panākt viņu strateģisku piekāpšanos. ASV administrācija uh, ir redzējusi pierādījumus, e, kā strādā viņu spiediens, liekot e, Irānas iedzīvotājiem vērsties pret savas valsts e, valdību. Tā ir iejaukšanās no ārvalstu puses šo valstu iekšējās lietās. Vai jūs, Barel kungs, uzskatāt, ka joprojām ir iespējams atjaunot kodolvienošanos ievērošanu? Paldies! Es sveicinu jūs, saka priekšsēdētāji. Sveicinu arī Eiropas iedzīvotājus. Tālāk vārds Borel kungam. Been... Paldies, šī viedokļa apmaiņa bijusi ļoti informatīva. Es pateicos par šo iespēju uzzināt vairāk par jūsu viedokļiem attiecībā uz šo sarežģīto jautājumu saistībā ar attiecībām ar Irānu. Varu apliecināt jums, ka mēs neignorēsim tūkstošiem iedzīvotāju ciešanas Irānā, kas bija iesaistīti protestos vai kurus tas, tie ietekmēja.